kopumā ar Bo Broko un Roberto Galtieri ziņojums par grozījumiem 136. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalību valstīm, kur naudas vienība ir eiro. Ir divi referenti. Abi divi vēlas izteikties - Broka kungs un Gvaltjērī kungs. Ziņojums ir rezultāts ilgstošām diskusijām ar padomu. Lūdzu, vārds Broka kungam. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, kolēģis. Eiropas stabilitātes mehānisms ir vajadzīgs, lai ilgtermiņā mēs nodrošinātu juridisko noteiktību un arī solidaritāti tajām valstīm, kurām ir problēmas, lai nodrošinātu eiro stabilitātu, stabilitāti un lai nodrošinātu budžeta disciplīnu. Un lai tiktu sakārtots jautājums par izaugsmi. Mēs ierosinām šo jautājumu kārtot vienkāršotās procedūras ietvaros, tāpēc, ka mums jārēķinās ar to laiku un sarežģītību, ko pieprasa parastā likumdošanas kārtība un iespējamie referendumi dalībvalstīs. Un tādēļ šis nevar būt tāds parastais. Kādā ziņā mm, šis nopietnie grozījumi pieprasītu nopietnu procedūras ievērošanu, bet kādā ziņā mums ir šobrīd jāskatās uz reālo izaicinājumu. Tas, ka tagad ir apliecināts, ka ir izmaiņas sākotnēji, kas bija plānots, ka komisija plāno spēlēt nozīmīgu loku, Eiropas parlaments nespēlēt lomu, vēlāk tomēr tas ir grozīts, skatoties, ka ir Eiropas centrālā banka, uh, arī Eiropas padomas un Eiropas grupas priekšsādātājs. Viss, kas ir vērsts uz dažādu veidu pārbaudēm, uz lēmumu sagatavošanu, lai skaidri pateiktu, ka būs jāierosina regula un kopienas procedūras ietvaros, un ko līdz šim tad arī procedūra, kā ir apstiprinājusi Eiropas uh, finanšu padome, Un tagad arī Eiropas parlaments ir iegūst garantijas, ka Eiropas parlaments arī spēlēs savu lomu šādu lēmumu pieņemšanā. Līdz ar to mēs esam apmierināti ar panākto rezultātu un šo izējas punktu. Un ņemot vērā, ka mēs izmantojam kopienas institūcijas. Un tā kā mēs, protams, pagātnē esam runājuši par to, ka mēs varam izmantot šīs kopienas procedūras tajā brīdī, kad, protams, uh, jau ir ārkārtīgi samilzusi situācija. Un tieši tāpēc šajā sarežģītā situācijā mēs ierosinām, ka mēs apstiprinām Eiropas padomas priekšlikumu un arī attiecīgiem grozījumiem, kurus arī atbalsta Konstitucionālo lietu komiteja, ka mēs arī no savas puses esam ieguvuši arī ar vēstuļu apliecinājumu Tātad gan no Eirogrupas uh, priekšsādātā vēstules, gan arī komisijas priekšsādātā vēstuli mēs esam ieguvuši apstiprinājumu, ka parlamenta pozīcijas tiek nopietni ņemts vērā, un līdz ar to mēs esam gatavi arī apstiprināt šo priekšlikumu, jo mēs uzskatām, ka eiro, kas ir Eiropas veiksmes paraugs, ir arī jānodrošina nākotni. Paldies! Paldies! Vārds kolēģim Galtieri! Ma nel rapporto che ci accingiamo a votare Reserve... Šajā ziņojumā, par kuru mēs balsosim pēc brīža, proti, kas attiecas uz grozījumu izdarīšanu līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalībvalstīm, kur naudas vienība ir eiro, tas joprojām ir ļoti aktuāls jautājums, un kā jau Broka kungs skaidroja, pateicoties šīm diskusijām, kas mums bija ar padomams, izdevās panākt vairāku mērķu īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz to, ka priekšnoteikumi tiks izstrādāti saskaņā ar koplēmumu procedūru. Tāpēc noteikti ir jābalso par šo priekšlikumu, un es pateicos kolēģiem, kas ir devuši savu pienesumu, un paldies visiem tiem, kas eh, strādāja kopā ar mums. Es vēlētos arī uzsvērt kolēģu, grupu koordinātoru paveikto un arī grupu priekšsēdētāji politiski ir atbalstījuši šo priekšlikumu. Paldies visiem! Liels paldies kolēģiem! Vēlos sveikt šeit Eiropas komisijas priekšsēdētāju un Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju, tāpat arī um, Prezidentūras pārstāvis, paldies, ka esat kopā ar mums tik svarīgā balsojumā. Cienījamie kolēģi, dāmas un kungi, tagad sāksim balsošanu. Desmitais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 12. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 13. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. 27. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 14. par, pret, atturās, noraidīts. 15. par, pret, atturās, noraidīts. 16. grozījums un 28. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 17. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 18. par, pret, atturās, noraidīts. 29. par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk kompromisa grozījumi 38, 39 un 40, kurus iesnieguši Konstitucionāla lietu komiteja. Šie grozījumi ir tikuši iztūkoti un izdalīti visiem deputātiem, taču es vēlētos uzdot jautājumu, vai ir kādam iebildumu pret šiem grozījumiem. Acīm redzot, iebildumu nav, tad balsosim par šiem trim kompromisu grozījumiem - 38, 39 un 40. Tas ir personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 30. un 19. grozījums A. atkrīt. Kāds vēlas izteikties par reglamentu jautājumu? Nedarbojas balsošanas mašīna. Eh, dziękuję kolego numur 463. Paldies! 463, tātad vieta 463, tas noteikti tiks pārbaudīts. 20. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 31. par, pret, atturās, noraidīts. 33. 33. grozījums ir ticis atsaukts, to atsaucas Gvaltierī kungs. Tātad referents Gvaltierī kungs ir atsaucis 33. grozījumu, par to nav jābalso 21. kas par pret atturās noraidīts. 34. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 22. par, pret, atturās, noraidīts. 23. par, pret, atturās, noraidīts. 35. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 36. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 32. grozījums. Nē, 24. grozījums par, pret, atturās, norādīts. Pirmais grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk kompromisa grozījums 37. Konstitucionālo lietu komitejas iesniegts grozījums. Vai ir kādi iebildumi pret šo kompromisa grozījumu? Iebildumu nav. Tādā gadījumā sāk, tā balsosim par šo kompromisu grozījumu. 37. personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Trešais grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Ceturtais par, pret, atturās, noraidīts. Piektais par, pret, atturās, noraidīts. Sestais par, pret, atturās, noraidīts. Septītais grozījums un 26. grozījums identiski. Par, pret, atturās, noraidīts. 25. par, pret atturās noraidīts. Astotais par pret atturās noraidīts. Devītais par pret atturās noraidīts. Tagad balsosim par likumdošanas rezolūciju kopumā ar visiem grozījumiem. Tas ir personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam ziņojumu autors un visus tos, kas strādājuši pie šī jautājuma. Tagad varam pievērsties nākamajam punktam mūsu šāsdienas darba kārtībā. Dāmas un kungi, balsojuma skaidrošana. Balsojuma skaidrošana notiks rīt. Šodien nav paredzēts nākt klajā ar balsojumu skaidrojumu. Tātad balsojumu varēs